ar cilvēktiesībām, eh, attīstību un dialogu, kas ir un paliek mūsu politikas stūrakmenis. Paldies, komisāri! Esmu saņēmusi septiņas rezolūcijas priekšlikumus, lai pabeigtu debatas. Debatas tagad ir slēgtas un mēs pārējām pie balsošanas. ir balsošanas laiks, un pirmais ir balsojums par kopīgo uh, rezolūcijas priekšlikumu Irāks sakarā. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. De Kaisers kundze. Priekšsēdētāji, vai es varu lūgt Mairo Moro kungam? Maz Uh, lieta izklāstīt iesniegto grozījumu, kāpēc tas uh, fokusēs tikai uz kritērijiem. Jā, paldies. Es mēģinu precizēt. Nav runa par to, ka kristieši ir uh, lielāka minoritāte vai nozīmīgāka minoritāte par citiem, bet uh, Mēs koncentrējamies uz to faktu, ka kristieši atrodas vienā provincē, bet tas nav, no tā iesa, Mosul, Bagdāde, citas provinces. Un tāpēc mums ir jāmēģina precizēt lietas. Paldies! Paldies par skaidrojumu. Un trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Tagad kop, eh, rezolūcijas priekšlikums personāls balsojums sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Mēs e, pierakstīsim Kaiseris kundzes balsi, beidzam balsot, pieņemts. Tālāk rezolūcijas priekšlikumi Tibetas sakarā un kopīgais rezolūcijas priekšlikums personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. pieņemts. Un visbeidzot, rezultīs priekšlikums par Birmo, personālais balsojums, sākam balsot. Visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Un šis rezultīs priekšlikums ir pieņemts. Eh, prot, eh, sēdes protokols tiks pievienots apstiprināšanai nākošās sēdes sakmam un, ja neviens neiebilst, nosūtu eh, pievienoju šīs rezolūcijas un nosūtu tās attiecīgajām struktūrām, kas norādīts rezolūcijām. Un šī